Priekšsēdā konference 149. pānta saskaņā uh, ir. Uh, saskaņā pieņemta darbkārtība ir pieejama un uh, līdz šodienai nav iesniegts neviens grozījums. Otradien vismaz gribētu ieteikt sekojošo, ņemot vērā aktuālo situāciju un uh, saskaņojot viedokļus arī ar citām institūcijām, es uh, ieteiktu mainīt darba kārtību šādā veidā. Tusks rīt, Tuska kungs ir sasaucis rīt pēcpusdienai Eirozonas ārkārtas samitu, tādēļ, kā pirmais punkts otrdien pēcpusdien būs komisijas paziņojums par darba programmas sagatavošanu 2016. gadam. Līdz šim darba kārtībā tur bija paredzēti Eiropa padomes secinājumi par 25. un 26. jūniju un pašreizējā situācija Grieķijā. Tā es ieteiktu trešdien no rīta, kā otro punktu darba kārtībā, paredzēt Eiropas, Eiropadomes un uh, komisijas paziņojumu par 25. 26. jūniju 2017. un Eiro uh, samita uh, pārskatu 7. jūdzi 2015. un pašreizēja situācija Grieķijā. Šis punkts aizstāja komisijas paziņojumu par darbu komisijas uh, 2016. gadam paziņojuma. Tātad tas notiks otrdien. Ātrāk, turklāt vēl man lūdza, tā kā pietiekušies ļoti daudz runāt, lai balsojums notiek nevis 12, bet tas sāktos 13. Tādā veidā būtu kolēģiem paredzēti vairāk laika, runas laika. Jūs, Ferhofštāt kungs, vēlaties izteikties pat trešdienu. Domāju, ka Tā ir vienīgā iespēja, ka debatas, kas ir paredzētas par, eh, grie, par Grieķiju, tiek pārceltas uz trešdienu pēc samita. Bet man jālūdz jums arī uh, uh, lai būtu klāt pilnām debatēm eh, Cipras kungs, Deisoblūm kungs no Eirogrupas, ne tikai komisijas un Eiropadomas pārstāvis, jo nav no pieļaujam, ka mēs runājam par situāciju Grieķijā bez Grieķijas pārstāvjiem un bez Grieķijas prez, e, prezidenta. Viens no maniem politiskiem e, ienaidniekiem ir Viktors Orbāns, bet kad mēs runājam par Ungāriju, viņš ir klāt, pat ja es viņam nevaru piekrist. Es domāju, ka ja mēs vēlamies runāt par referendumu rezultātu, par iespējamiem rezultātiem, tad ir jābūt klāt e, Grieķijas premjerministram līdz ar Eirogrupas vadītāju Daisemblūmu. Ich teile, Herr Verhofstadt, ich teile den Wunsch, den beiden. Verhofstadt kungs, es jūs saprotu. Vai par otrdienu un trešdienas rītu kādam vēl ir kas sakāms, lūdzu, Harmsas kundze? Tā kā jūs, Verhofstadt kungs, vēlas, un viņu prasību, šo viņu prasību arī Eiropas parlaments atbalsta. Iepriekšējās nedēļās mēs regulāri pirms samitiem un pirms svarīgām pārunām uh, centāmies organizēt debatas Eiropas parlamentā un esam regulāri arī aicinājuši Grieķijas valdības pārstāvis un tā vietā mēs saņēmām noraidījumus, bet jūs pārstāvējāt Eiropas Savienību. Tāpēc es uzskatu, ka debatēm ir jānotiek tiešā veidā. Harmsas kundze, es nezinu, par ko jūs īsti runājat, saka priekšēdētājs. Jūs neklausīsieties, ko es sacīšu. Es gribēju jums atbildēt, bet es jums uzrakstīšu. Vandālēn kungs. Paldies, priekšēdētāji. Daudz jau ir izteikušies par jūsu lomu, jā, kampaņas laikā. Un trešdien mums būs iespēja eh, debatēt par eh, referendumu rezultātu. Un es varu iedomāties, ka mēs lūksim ne tikai citus uzņemsi, uzņemties atbildību, bet arī jūs, jūs ļoti kategoriski izteicāties eh, šajā jā kampaņā. Uh, Un jādomā, ka salīdzinājums ar Ungāriju arī nebija pareizs, jo runājot par Ungāriju, Eiropas parlaments izteicās plaši un uh, precīzi un daudzveidīgi, bet par šo jā kampaņu Grieķijā un jūsu aktivitātēm Eiropas parlamentam nav bijis iespējas izteikties, un es ceru, ka trešdien jūs arī paskaidrosiet, kāda bija jūsu loma šajā jā kampaņā. Man nemaz nav citas iespējas, kā nodot Delselblauma kungam un Cipras kungam šī parlamenta ielūgumu vai uzaicinājumu. Un es, e, protams, šo jūsu vēlmi nodošu tālāk un ziņošu par to. Vai par otru dienu vēl kāds vēlas runāt? darba kārtību, kas ir paredzēta otrdien. Glecos kungs par, dar, par uh, reglamentu, par paziņojumu attiecībā uz uh, padomu un komisiju par uh, kārā uh, parādiem, ko ir sataisījusi Vācija. Godātais priekšādātāja kungs, es gribēju jautāt, vai man ir iespēja šodien par to izteikties. Vai jūs piekrītat, ka šis jautājums uh, tiks skatīts, proti parādi, ko Vācija ir radījusi kara laikā? Gribēju dzirdēt jūsu viedokli, kāda būs procedūra, kā to organizēt. Un vēl viena lieta. Uh, godātie kolēģi, gribu tomēr aizstāvēt uh, Martinu Šulcu. Varbūt tas izklausīsies dīvaini, bet tomēr es gribu iestāties par viņu. Viņa mīlestība pret Grieķiju jau vairāk kārt ir parādījusies ļoti redzamā veidā, bet Grieķija ir noraidījusi viņa priekšlikumu, proti, ka viņš uh, varētu pārvaldīt lietas Grieķijā. Es zinu, ka Grieķija viņam ir tūpies sirds, bet jūs varētu ierasties Grieķijā, apmesties tur, kļūt par, um, par pilsoni, nodibināt partiju, un es tad visnotaļ atbalstīšu jūsu darbību. Paldies, Glecos kungs! Jūsu pieprasījums ir ienācis īstajā laikā, to ir parakstījuši vēl 51 kolēģis, un šīs prasības nosaukums ir, tātad tas attiecās uz kara laika parādiem Vācijai. Lūdzu, Cimerskundze, priekšēdētāja kungs, dāmas un kungi, lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu Mēs eh, runājam šeit par jautājumu, kas vairākus gadu desmitus nodarbina cilvēkus Grieķijā, un divi plus četri uh, nolīgumi, kas tika slēgti 91. gadā, šo problēmu nav atrisinājuši. Ir, šis jautājums ir pelnījis respektu. Uh, var teikt, ka tā ir divpusēj, divpusējs jautājums starp Grieķiju un Vāciju, bet tas lielā mērā ietekmē arī noskaņu vai um, uh, situāciju vispār Eiropas Savienībā, un mums būs iespēja pārunāt neskaidros jautājumus. Runa nav tikai par uh, finansiāliem parādiem, ir tiešām daudz neatrisinātu jautājumu, kas ir pelnījuši apspriešanu kopīgi pie apaļa galda. Lūdzu, vai kāds vēlas iebilst šai prasībai? Predaskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties. Uzskatu, ka ir eh, jāizbeidz ar šo cirku un mēģinājumu eksportēt cirku no eh, komunistiem Grieķijas parlamentā uz Eiropas parlamentu. Es domāju, ka ir jākļūst nopietniem un ir jābeidz nodarboties ar eh, muļķībām parlamentā. Es esmu pret komunistu piedāvātajām debatēm, kuri ir noveduši Grieķiju visai nopietnā situācijā un ka es gribu ieviest kārtīgu bardaku šeit. Viens deputāts ir par šo prasību, viens pret, tāpēc mēs balsosim. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas? Noraidīts. Wir kommen nun zum Mittwoch. Tagad pievērsīsimies trešdienai. Jūs jau pieteicāt savu prasību, vai vēl kāds vēlas runāt par trešdienas darba kārtību? Ja nē, tad ceturtdiena grupa vēlas, lai cilvēku tiesības un tehnoloģijas trešajās valstīs tiktu pārcelti, lai debats tiktu pārcelts uz septembru. Lūdzu, Šākas kundzei vārds. Ist scheinbar nicht da. Oh, Frau Schake, entschuldige. Šākas kundze, lūdzu, paldies. Paldies. Mēs ļoti labā noskaņā strādājām ar šo ziņojumu. Tajā ir runa par tehnoloģiju globālo izplatību un izrādījies, ka mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai noskaidrotu neskaidrības. Uh, un jānoskaidro vēl dažādas nianses, arī nodok, eh, viedokļu atšķirībās. Vēlos to pārlikt uz pirmdienu. Lūdzu, nākamais runātājs. Es vēlos pievienoties šai prasībai, bet ir parādījušās problēmas, un šis jautājums par tehnoloģiju izplatību trešajās valstīs saistībā ar cilvēktiesībām ir ļoti būtisks un ir pelnījis pārcelšanu uz septembri. Uh, Vai kāds vēlas vērsties pret? Kas ir par to, lai to pārcelt uz septembri lūdzu? Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts. Jautājums tiek pārcelts uz septembri. Aldes grupa ir jau paziņojusi par to, ka Ceturtdien kā pirmais darba kārtības punkts būs rezolūcija par Srebrenicu. Jakovičs kungs, lūdzu jums vēlreiz vārds. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Želja... Paldies, priekšsēdētāji. Alde grupa vēlētos, lai Srebrenicas traģēdija tiktu pienācīgi atzīmēta šajā parlamentā, kā jau jūs priekšsādātāji savā ievadrunā sacījāt. Mēs vēlamies, lai mūsu deputāti būtu vienoti šajā rezolūcijā, apliecinot savu cīņu Srebrinecas upuriem un citu citu Balkānu valstu upuriem, un tāpēc mēs vēlamies sagatavot šādu rezolūciju maksimāli drīz. Tāpēc es lūdzu jūs, godājumie deputāti, atbalstīt šo uh, rezolūciju un balsot par to ceturtdienu no rīta. Flekenšteina kungs iestāsies par šo lūgumu. Godātie kolēģi, mēs atbalstām šo pieprasījumu, kaut gan priekšēdētāja konferencē sākotnēji bija tā kā izvēlēts cits ceļš vai cita pieeja. Mēs uzskatām, ka ciešanas, tik daudz tūkstošu cilvēku ciešanas ir tā vērtas, lai veltītu tām debates, netaupot laiku. To ir pelnījuši cilvēki, kuru piemiņu mēs gribam arī pieminēt. Lūdzu, vai kāds vēlas vērsties pret šo? Lūdzu. Van Ordenkungs, godātais priekšādātākungs, mēs pilnībā atbalstām šīs debats ceturtdien, bet rīt arī Eiropas ECR vakarā arī organizēs piemiņas pasākumu, un mēs vēlamies aicināt visus, kas vēlas piedalīties, apmeklēt šo pasākumu. Tātad neviens nav pret šo uh, pieprasījumu. Tad balsosim. Kas ir par? Lūdzu. Kas ir pret? Kas atturas? Šķiet, ka vairākums bija par grozījumu iesniegšanas termiņš. Uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt pulksten desmitos, kopējām rezolūcijām tas ir trešdien 12, bet grozījumiem par kopējām rezolūcijām trešdiena pulksten vienos pēcpusdienā un balsojums būs ceturtdien 9. jūlijā. Līdz ar to esam pieņēmuši darba kārtību. Nākamais punkts darba kārtībā šodien. Vai man ir vēl jautājumi par reglamentu? Paldies, priekšēdētāji, pēc grieķu tres. Es gribēju vērst jūsu vērību uz kaut ko ļoti labu. Pirms 80 gadiem nāca pasaulē cilvēks, ko jūs ļoti labi pazīstat kur cilvēks, kurš iestājās par mieru, viņš saņēma arī Nobela miera prēmiju, tas ir Dalai Lama, un es domāju, ka viņš ir vērts, tā, tā vērts, lai viņu pieminētu, es vēlos viņam novēlēt laimi un sekmes turpmāk. Paldies! Nākamais punkts darba kārtībā ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski.